lauksaimniecību apgulos, kuros ir nelabvēlīgi dabas apstākļi, īpaši veselības pārbauda. Lūdzu, vārds jums. Paldies priekšsēdētājiem, godātais komisārkungs, godātie kolēģi, cienītās kolēģis. Mēs visi tātad nopietni nu, pievēršamies jautājumam šajā ziņojumā, tātad mans ziņojums komisijai par komisijas ziņojumu par lauksamniecību ar mazāk labvēlīgākajiem dabas apstākļiem. Lūk, šī īpaši apkabali. Esmu par tiem jautājumu iedzinājies, un kas te ir īsti būtība. Nu, te ir runa, kā mēs varam izveidot jaunu finansēšanas modeli. Kā mēs varam noteikt? Vai tikai, protams, vai mēs noteikti arī nacionālās kriterijus, un mēs runājam, protams, par dažādu veidiem atšķirīgākajām situācijām dažādajās valstīs mūsu kopējā savienībā. Uh, nav nodrošināta tāda vienota pieeja. Un tas nozīmē, ka mūsu autoru palāta vairākas reizes revizijas palāta ir šo jautājumu kritizējusi. Komisija tagad savā paziņojumā ierosina izveidot jaunu veidu, kā mēs varam nošķirt, kurš šis nelabvēlīgi apgabali. Astoņi kriteriji noteikti, kas tad kalpos par atskaits punktu. Tās ir pilnīgi jauna pieeja, kas ļauj šos gabalus noteikt precīzi. Savukārt parlamentā mēs gan nezinām, kādā veidā šie kriteriji precīzi īstenos to, jo īstenotās simulācijas, par ko komisija ziņo parlamentam, neatklāj šos precīzos datus, kādā veidā tad šī simulācijas kā pētniecība ir notikusi. Kopā savelkot šajā ziņojumā mēs ienākam klājā ar vairākām Eiropas parlamenta idejām. Mēs arī pievienojamies komisijai un es skatu, ka tiešām atsevišķi apgabali būtu jānosaka, un tas ir pamatoti kopīgi savienībā. Mēs tāpat arī uzskatām, ka izējas punkts, pats svarīgākais, protams, rezultāts šam robežu noteikšanai, apgabalu noteikšanai, protams, ir jau vēsts uz finanšu pabalstiem, vai atsevišķi apgabalu saņem šādu. Lūk, mēs norādām, ka šie apgabali ir arī izējas punkts kopēji lauksamniecības politikai, Un ir jāskatā, vai tajos reģionos, ko lauksaimniecību mēs varam, varam īstenot, ka tās būtu īpaši jāsekmē, piemēram, kalnu apgabalos. Bet nākamais, protams, kas mums nav pilnīgi skaidrs, kā mēs varam tomēr ar šo sekretariātu darbu tik galā, jo vai šās simulācijas to neatklāja, mēs katrā ziņā nevaram šobrīd precīzi to aprēķināt. Uh, Mums ir ļoti nopietnas bažas par to, vai mēs tiešām visus šos piedāvātos kriterijus varam reāli attiecināt. Šie kriteriji, ko Eiropas komisija ierosina, ka mums būtu atsevišķas asociācijas un to sekretāri, kas kalpo par uh, vienu no kriterijiem, manuprāt, tas ir pārāk šauri, ka tas nevar būt viens no nopietniem kritorijiem, jo apgabalu uh, fiziskā nepiemērotība jau ietver daudz nopietnākus kriterijus, ne tikai. Tā kā mēs nevaram tikai visu uzmanību veltīt vienam atsevišķam kriterijam. Visu laiku jāskatās kopā visi kriteriji. Tāpat, ja mēs skatāmies uz subsidaritātes principu ievērošanu, Vai mēs neizveidojam tādu iespēju, kur mēs tikai tādos lielos vilcienos iezīmējam kriterijus un tomēr atstājam reģionām pašiem iespējas, nu, ja vismaz dalībvalstīm, noteikt šos precīzākos kriterijus. Galu galā mums jāatzīst, ka tomēr ar vienu būs tādi apgabali, kas neiekļausies šajos kopējos kriterijos, un tāpēc būtu jāparedzināms pārējais posms. Kopā savelkot, Manuprāt, šīs komisijas paziņojums vēl ir jāprecizē, un pirms tas tiek īstenots, tas vēlreiz jāizvērtē. Protams, ka tas arī iegūs lielu atzinību starp visiem zemniekiem, kas varētu sagaidīt šādu papildus pabalstu. Paldies arī visiem kolēģiem parlamentā un arī komisijas darbiniekiem, kas beidzamo mēnešu laikā ļoti aktīvi ir iesaistījušies šī ziņojuma sagatavošanā. Paldies! Paldies arī jums. Tālāk Jārkungs, lūdzu. Paldies, jā, darbojas, nu brīnišķīgi, paldies mm, referentam par sagatavot izcilu ziņojumu, ja mēs runājam par šiem labvēlīgi, nelabvēlīgākajiem apgabaliem. Mēs gribam pirmkārt, pa, lai lauksamniecība ar vienu būtu aktīvi Eiropas Savienībā. Kā mēs varam noteikt šos apgalvus, tas ir, protams, liels uzdevums, un es apsveicu komisijas iniciatīvu. Tomēr, ja mēs skatāmies, ka šie īsti astoņi kriteriji, nu, vai tie tiešām ir piekrīt, nu, es neuzskatu, ka viņi ir absolūti skaidri un izsmeļoši. Tāpat arī referents norādīja, un īstenībā visa lauksaimniecības komiteja norādīja, ka nav īsti e, skaidri saprotami šie simulācijas um, rezultāti. Uh, ja komisija atsaucas uz astoņiem kritērijiem un tomēr viņas mums nepaskaidro. Mēs pieprasām papildus informāciju. Un mums ir svarīgi, lai šādas situācijas neatkārtojas, lai mēs spējam šīs situācijas pareizi novērtēt, izvērtēt, un tieši tāpēc šāda rezultāta ir ļoti svarīgi. Mēs, diemžēl, to redzam kā tādu neusticības zīmi parlamentam. Protams, ka vēl ir daudz kas darāms, un lai precizētu lielas. Paldies arī, arī maniem kolēģiem, kas šim jautājumam ir padziļināti pievērsušies, un Dorfmu kungs, manuprāt, šo jautājumu arī tālāk aktīvi ļoti virzīs. Un skatīs tālāk. Hoisling kungs tālāk, lūdzu, arī vienu minūti. Paldies! Paldies arī kolēģiem par sagatavoto ziņojumu. Savā ziņojumā viņš skaidri parāda, ka te ir daudz lietas vēl jāprecizē jūs iepriekš runājāt, ka līdz šim piedāvātie kriteriji pārāk tādi neskaidri un vispārīgi. Mums šobrīd ir vajag daudz precīzākus kriterijus, jo ir vairāk atvērti jautājumi. Te ir jautājums arī par sociālo bāzi un par to, kā mēs varam tiešām precīzi noteikt šos apgabalus. Taču šis svarīgākais jautājums jau ir papildus maksa, un šie papildus samaksa mm, finansējums ir izdzīvošanai svarīgs personām, kas darbojas šajos apgabalos. Tieši tāpēc šo kriteriju kopums ir jāprecizē, lai nodrošinātu cilvēkiem iespējas turpināt tur dzīvot un strādāt. Manuprāt, kriteriju īstenošana radīs milzīgas atšķirības, kas īsti nav vairs pieņemamas un radīs arī diezgan lielu neizpratni un nemieru lauksemnieku vidū. Mums vajadzētu pie tā vēl piestrādāt. Paldies! Čabata Vaidi, lūdzu! Mikrofon, nagyon fontos hogy a dorfmann jelentés alapján a közös agrárpolitikát Pamatojoties uz Dorfmana ziņojumu, kopējās lauksaimniecības politikas uh, budžetā varētu prioritizēt jomas, uh, uz ko tiec šis ziņojums, proti subsidēt šīs nelabvēlīgo apstākļu skartās jomas, jo pretējā gadījumā mēs varētu nonākt pie sociālām katastrofām šajās jomās. Es apsveicu komisijas iniciatīvu un gribētu pateikties komisijai par to, ka valstis varētu izmantot šos astoņus kritērijus, bet es gribētu vērst jūs uzmanību uz faktu, ka arī šobrīd pastāv atšķirības starp dalību valstīm un notiek diskriminācija tiešo maksājumu gadījumā, kas jo īpaši kaitē jaunajām dalību valstīm, piemēram, Latvijai, bet arī citām. Piemēram, Ungārijā ūdens apgāde sausiem un smilšainiem apgabaliem ir liela problēma. Ūdens līmenis ir krities par pieciem metriem pēdējā desmitgadu laikā un eh, notiek šo apgabalu pārtuksnešošanās, tāpēc ūdens pārvaldei arī vajadzētu pievērst uzmanību un to prioritizēt. Merci, monsieur le président. Danīkungs, paldies priekšsēdētāji, vēlos pateikties Dorfmana kungam par lieliski paveikto darbu. Es domāju, ka viņš lieliski apskaita šo jautājumu, balsoties komisijas priekšlikumiem. Es vēršos šeit pie komisāra kunga. Šis darbs ir tiek veikts jau vairākus mēnešus, un arī mūsu valsts efekts dažās nozerēs, tas rada ārkārtīgi lielu satraukumu. Par to, kā tiks skatīts šis jautājums, mēs skatīsim rīt vakar laikā, kad um, ļoti daudz saimniecības ir ļoti sarežģītā situācijā, līdz ar to nepieciešamība iet uz priekšu, to darīt ātri. Es nedomāju, ka mēs varam gaidīt trīs gadus, lai sniegtu konkrētu atbildi lauksaimniekiem, uz kuriem attiec šī eh, zonēšana. Paldies, Dantēnkungs! arvoisa puhemies on erittäin hyvä että nämä epäsuorat. Ir tiešām apsveicam, ka apgabalēji ar mazāk labvēlīgiem fiziskiem apstākļiem šobrīd izpelnās īpašu uzmanību. Un šis jautājums tiek tiešām sakārtots un risināts. Un ka mēs tiešām skatāmies, lai šie kriteriji, kas, ir, lauksam, kas ļauj vispār lauksaimniecībai notikt Eiropas Savienībā, tiktu arī attiecināt visur. Un man gan pārsteidz šie kriteriji. Mums taču līdz šim ir tomēr jāskatās, kas ir jau līdzinājās reformās ticis īstenots attiecībā uz mazāk labvēlīgajiem apgabaliem. Uh, bieži vien gan viņi pilnīgi tika atstāti novārtā. Visa reforma tika vērstas tikai parastai, nu, tam reģioniem, kas ir daudz labvēlīgākās pozīcijās. Tieši tagad tāpēc ir jāmeklē tāds um, mehānisms, kas tomēr ļauj līdzšinēju sistēmu pārkārtot. Mēs, piemēram, runājam te gan, gan par atmatām, gan par piena kvotām, un katru reizi mēs aizmirstam mazāk labvēlīgos apgabalus. Čekevski kungs tālāk. Jā, paldies. Līdzinējās diskusijas. Mums, diemžēl, jāpasaka, ka ir jāņem vērā dažādi apstākļi, dažādi vide, dažādi klimatiski apstākļi, dažādas augsnes atšķirības, tāpat arī sociālī un vēsturiskie apstākļi, kas visi arī tieši ietekmē lauksaimniecisko ražošanu un produkciju. tas arī tika ņemts vērā līdzinējā kopējā lauksaimniecības politikā. Es arī pievienojos referentām bažām par to, ka atsevišķi kriteriji nav skaidri. Mums vajadzētu daudz nopietnāk izanalizēt tos. Tāpat arī jāizvērtē iespējamā ietekme. Atbalsts šiem atbakaļiem pieprasa, lai mēs nemitīgi šo situāciju izvērtētu arī kopējā lauksaimniecības politikā un to darītu arī turpmāk visos līmeņos. Paldies! Tagad došu vārdu komisārkungam. Lūdzu. Priekšsēdētāji, parlamenta deputāti, es vēlētos pateikties Dorfmana kungam par lielisko ziņojumu, un uh, kas, kas noteikti veicinās lielāku mērtiecīgumu attiecībā uz nelabvēlīgo apgabalu apsaimniekošanu. Ir dažas problēmas, kam es vēlētos pievērsties. Šo nelabvēlīgo apgabalu maksājumu mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu zemes izmantošanu, lai uh, tiktu uzturēta lauka apgabali un arī tiktu nodrošināta ilgspējīga lauksaimniekošana. Tas mērķis ir samazināt izmaksas, eh, kas radušās šo dabas nelabvēlīgo apstākļu dēļ. Un eh, likvidējot eh, sociālo un, un ekonomisko kritēriju, vajadzētu paraudzīties arī uz kontekstu, ko veido visi dalību valstu pasākumi vides regulējuma jomā, proti aktivitātes, kas nav lauksaimniecības aktivitātes, MVU attīstība, turisma aktivitātes un arī pamatpakalpojumu sniegšana. Nelabvēlīgo dabas apstākļu maksājums nav veids, kādā notiek intervence, lai risinātu apdzīvotības mazināšanās problēmu. Un gadījumos, kad, eh, kad tiek saņemti maksājumi, bet nav šādu papildu izmaksu, konkurence varētu tikt eh, apdraudēta. Ta, mm, arī makroekonomiskie un sociālie rādītāji mainās ar laiku, tāpēc eh, vajadzētu tos regulāri pārskatīt katrā attiecināmajā jomā. Priekšlikums ņemt vērā attālinātību nav pretrunā ar padomis noteikto ietvaru, kas attiecas uz nelabvēlīgajiem dabas apstākļiem. Runājot par periferāluma principu, ir arī citas ierobežošanas iespējas, proti eh, regulas eh, konkrētais nelabvēlīgo apstākļu pants. Procesa dažādajos posmos komisija aicināja dalību valsts iesniegt alternatīvas priekšlikumus eh, biofizikāliem kritērijiem un to sliekšņiem, un šos priekšlikumus analizēs zinātnieki, lai izvērtētu viņu derīgumu, viņu pārskatāmību un arī iespējamo piemērojamību kopienas līmenī. Tomēr alternatīvajiem sliekšņiem ir jāpalīdz mums nonākt pie secinājuma, ka attiecīgo apgabalu ietekmē nelabvēlīgie dabas apstākļi. Un viens veids, kādā noteikt šos eh, nodalījumus, jeb robežas pamatojoties uz biofizikāliem kritērijiem, pamatojoties uz lauksaimniecības politiku līdz 2013. gadam, arī ir ņemts vērā. Un ir jānodrošina arī vienmērīga pārēja apgabaliem, kas zaudē šo nelabvēlīgo dabas apstākļu skarto statusu. Paldies! Un paldies komisāram. Debata tiek slēgta, un mēs balsosim par šo ziņojumu pēc divām nedēļām Briselē mūsu mini plenāru sesiju.